Okay, colleagues, um, so we begin... Kolēģi, sāksim balsošanu uh, kopējā Libe un Jūrī komiteju sēdē. Un Kavadas kungs, kurš ir juridiskās komitejas priekšsēdētāju vietnieks, uh, ir šeit pie prezidentija galda ir panāktā vienošanās politiskā trialogā 5. maijā par uh, juridiskās sadarbības programmu, ir uh, notukusi vēstuļu apmaiņa starp padomi un uh, parlamentu, un ir uh, šī vienošanās uh, saistoša vienlīdz abām iestādēm un uh, abām uh, iestādēm tiek nodrošināta juridiskā paļāvībā attiecībā uz šo sapratnes moni, uh, memorandu un uh, saskaņā ar reglamentā 69. pantu jums ir uh, jābalso par šo vienošanos vienā balsojumā, un tagad vārds Žanam Marijam Kavadam no juridiskās komitejas, kurš ir priekšstādātāja vietnieks. Godātie kolēģi, draugi, esmu pierādis netraucē tos, kam ir kaut kas cits darāms, bet, nu, eh, es aicinu arī viņiem savukārt mūs netraucēt un eh, runāt ārpus eh, šīs zāles durvīm. Un atvainojos Svabadas kungā vietā, kurš nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Man nekas nav piebilstams daudz par šo tekstu, visu jau pateica Klots Morājas Un gribu teikt, ka mēs šeit uh, pēdējo reizi būtībā tiekamies ar cilvēku, kuru ne, eh, vieglprātība un bezatbildība eh, skar eh, šī valsts ir iegrūsta visdziļākajā krīzē pēc otrā pasaules kara būtībā tie ir cilvēki, tas varētu teikt, ka tas ir tā kā cilvēks, kurš uh, izdara pašnāvību, nošaujoties un iešauj pats sev kājām. Un tādēļ es uh, gribu teikt, ka man ir prieks uh, pabeigt uh, šo darba cēlienu kā fakultatīvām priekšsēdētājam šeit uh, sēžot pie prezidija galda. Kind, everyone... Ļoti laipni no jūsu puses. Visi laikam ir tādā neizpratnē. Mēs ar Žanu Mariju esam pazīstami jau gadiem. Liels paldies tev! Mēs neesam tik jauki Lībe komitejā, neesam pieraduši dzirdēt tādus laipnus vārdus un komplimentus no īsta džentelmeņa puses. Parasti cilvēki runā tiešu valodu mūsu komitejā. Es zinu šā iemesla dēļ es arī kopš 2009. gada vairs nevadu Libe komiteju, devu jums šo iespēju, jo man nepatīk strādāt tādā nedraudzīgā vidē. Gribu atvainoties Hautelas kundzes vietā, kur arī nevarēja piedalīties šai sanāksmē, un Rēdas kundze uzstāsies viņas vietā, un gribu teikt, ka man ir ārkārtīgs prieks dot viņai šo vakar vārdu. Thank you very much, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Hautals kundze atvainojas par to, ka nevar piedalīties šai sanāksmē. Iepriekšējās sanāksmēs, informējot Juri un Libe komiteju, viņa norādīja, ka šis uh, dokuments, par ko panākt vienošanās, ir pilnībā apmierinošs. Viņa to pilnībā atbalsta un aicina visus balsot par. Galvenais šā parlamenta sasniegums ir tas, ka programmā ir iekļauts jauns pāns 3a par dzimumu līdztiesības nodrošināšanu, un dzimumu līdztiesība ir arī iekļauta programmas īstenošanas uzraudzības uh, rādītājos. Ir stiprinot demokrātiju, tiesiskumu un uh, pamatiesības, visi šie jautājumi ir vairāk iekļauti programmā. Sarunu procesā tika Uh, norādīts, ka panākts, ka šis dokuments ir saskaņots ar tiesību un vērtību programmu. Kopīgā izpratnē, kas ir panākta starp uh, parlamentu un padomi, bet ir uh, vēl atsevišķas daļas, kas ir ievietotas kvadrāti iekavās, par to nav panākt vienošanās, sarunas turpināsies nākamajā uh, Eh, sasaukumā un tika aicināts nebalstot pirms padoma vēl nav skaidri paudusi savu nostāju par šo sapratnes memorandu, bet tagad padome šādu viedokli ir paudusi, ir apstiprināts, eh, tātad, eh, ka ir panākt šī vienošanās un tādēļ Hautals kundze aicina visus balsot par. šo Vaidens, kas ir Lībe komitejas ēnu referents, arī nevarēja ierasties, bet gribu teikt, ka mēs varam visi balsot šodien, esam apmierināti ar panākto rezultātu. Tagad varam pāriet pie balsošanas. Tas ir viens elektronisks balsojums. Ceru, ka visiem ir balsošanas kartītes, ja nē, tad lūdzu par to paziņojiet, un tagad sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 49 pār 7 pret 1 atturējies. Dokuments apstiprināts. Paldies visiem referentiem un ēnu referentiem. Pateicos kolēģiem no juridiskās komitejas. If, um... Un, um, ja uh, Lībe komitejas deputāti paliek zālē, tad mēs varam pāriet pie nākamā punkta izskatīšanas.